Pan predseda. Takže kolegové, hezké. Labdien, cienījamie kolēģi! Mēs atsākam darbu. Pirmām kārtām mums jāapstiprina vakardienas sēdes protokols. Tas ir pieejams, ja e, nav nekāda iebilduma tad mēs šo protokolu uzskatām par apstiprinātu. Un mēs varam tagad ķerties pie mūsu pirmā darbkārtības jautājuma šajā pēcpusdienā, kā jūs zinat. Mēs runāsim par cilvēku tiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem. Pirmais jautājums šai sadaļā ir Šrilanka pēc ANO ziņojuma veiktie pasākumi. Un kā pirmajam došu vārdu Mērfī kungam, kurš ir uh, ziņojuma autors. Lūdzu, jums vārds. The... Paldies. Uh, brutālajā uh, karā pret uh, tamilu minoritātes apmēram 40 tūkstoši tamilu tika nogalināti un simtiem tūkstoši tika aizturēti dažādās uh, nometnēs. ANO ziņojums beidzot ir publiski atzinis noziegumus, kas ir veikts pret tamilu cilvēkiem. Diemžēl nevar būt nekādas ilūzijas ka e, šis ziņojums varētu mainīt Tamilu stāvokli Šrilankā. Dienu pēc ziņojuma publikācijas tika ziņots, ka ANO ģenerālsekretārs uzsāks starptautisku izmeklēšanu tikai tad, ja Šrilankas valdība piekritīs, vai arī, e, piemēram, ANO drošības padomu prasīs šādu izmeklēšanu. Ņemot vērā e, Šrilankas valdības pozīciju, ir skaidrs, ka tā nepieļaus nekādu starptautisku izmeklēšanu. Un vēlreiz tiek uzsvērts veikt kampaņu un aicināt veikt neatkarīgu izmeklēšanu par kara uh, noziegumiem un Raģapaksas režīmu pārkāpumiem. Uh, pasaulē notiek protesta akcijas, ko organizē dažādas grupas, tāpat tās arī uh, Tamilu solidaritātes kampaņa notiek, lai atzīmētu šī uh, gada uh, gadskārtu. Ir nepieciešama samierināšanās, lai uh, sagrautu šī kara sekas. Paldies! Paldies Merfī kungam. Nākošais runātājs Van Orden kungs. Lūdzu, jums vienu minūtu. Uh, Chairman, we... Paldies, priekšsēdētāji. Mēs uzklausījām šīs piezīmes, un jāsaka, tomēr man žēl, ka notiek šīs debatas šodien. Uh, to, šo debatu virza tamilu ekstrēmisti, uh, Tie tie paši, kas ir uzturējuši dažādas terorismu kampaņas eh, gadu laikā un bieži vien ir izmantojuši noziedzīgus līdzekļus. Eh, Tamilu eh, spēku veiktā kampaņa, protams, bija briesmīga. Ir zināms, ka Tamil tīģeri izmantoja konflikta pēdējā laikā civiliedzīvotājus kā dzīvo vairogu, tāpat arī bērnus, un nogalināja civiliedzīvotājus, kuri centās izbēgt no konflikta zonas un izmantoja artilērijas spēkus, lai izdzītu un iznīcinātu civiliedzīvotājus un civilās būvas tādas kā slimnīcas. Nav at attaisnojama šaušana pa cilvēkiem, bet tas, manuprāt, tikai parāda, kas ir vainojams šajā konfliktā. Tā vietā, lai vietnotu Šrilankas eh, cilvēkus, ir tādi, kas turpina šo naida un sašķeltības kampaņu, un uh, eh, Darsman ziņojums uh, ir kā ierots šai kampaņā un vienkārši tikai grib apkaunot Šrilankas valdību. Priekšsēdētāji šāda pieeja ir ļauna un neproduktīva Šrilankas valdība. Uh, ir izveidojusi komisiju, komiteju, kas uh, izmeklē šos cilvēktiesību pārkāpumus, tāpēc darīsim visu, ko mēs varam, lai viņus uh, atbalstītu un atbalstīsim Šrilankas iedzīvotājus tā vietā, lai viņiem uzbruktu. Paldies Van Orden kungam. Lūdzu, kolēģi, centieties pieturēties pirms atvēlētā izteikšanās laika. Mēs negribam šeit uzkavēties līdz pulksten sešiem. Nākamais uh, Veronika de Kaizers kundze. Paldies priekšsēdētāji. Jau no pirmajiem vārdiem jūs eh, droši vien būsiet sapratuši, ka šīs debatas ir tādas ļoti dzīvas. Mūsu gripa, jāsaka, nepieslienas nevienai, ne otrai šai paustajai eh, pieejai, bet eh, mēs gribētu runāt par taisnīgumu un samierināšanos. Valstīs, kur ir notikuši briesmīgi kari, tāda ir Šilanka un ir citas valstis Samierināšanās ir iespējama tikai tad, ja ir tiesiskums nodrošināts. Runājot par šo ANO ziņojumu, par kuru runāja Van Ordenkungs, tur vienkārši ir, tiek prasīts, lai tiktu nodrošināts starptautiskais tiesiskums un godīgums, vienojoties ar valdību. Tas ir minimums. Tā ir minimāla prasība. Kādā veidā, kā jūs vēlaties, lai notiktu šī tautas samierināšanās? Man ordena kungs, nav runa tikai par tamiliem, ir runa par abām pusēm, kuras ir veikušas noziegumus un kas ir atbildīgas, tās ir abas puses, kurām ir jānodrošina tiesiskums. Šī samierināšanās komiteja, kas ir izveidota, nav, diemžēl, nodrošinājusi uh, patiesu samierināšanos. Es ceru, un domāju, ka uh, nacionāla līmeņa tiesiskuma komiteja nepanāks uh, vēlamo rezultātu. Bet, kā es teicu, abas puses ir cietušas. Un mēs šeit šodien varam tikai atbalstīt šo ziņojumu, lai iegūtu vairāk faktu un nodrošinātu uh, tiesīgu, uh, godīgu iznākumu. Tas ir vienīgais, ko mēs šodien varam prasīt. Uh, Un uh, tas arī bija galvenais, ko es gribēju paust šeit parlamentā. Paldies! Excellent, thank you. Tomas Mans. Lieliski, paldies, Kazars Kundze, Tomas Mans, lūdzu. Danka, prezident. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Februārī es ar uh, Dienvidāzijas delegāciju viesojos Šrilankā. Un mēs redzējām, kādas lielas pūliņas uh, pieņem uh, valdība, lai pārvarētu sekas, kāds bija 25 gadus ilgušam pilsoņu karam. Uh, ES um, nevalstiskās organizācijas uh, palīdz um, atmīnēšanā līdz pat uh, Tamilu uh, atgriešanā viņu bijušajā dzimtenē. Mēs aicinam valdību reaģēt pozitīvi uz ekspertu secinājumiem, kas no UNO bija sastādīta šī grupa, un tāpat arī šī ANO grupa konstatēja, ka ir bijuši noziegumi. Mēs aicinām arī paplašināt tiesiskumu, atrisināt valodas programmas un arī rast risinājumu jautājumā par bijušajiem cīnītājiem. Integrācijas vēlme, minoritāšu integrācija un arī starptautisku tiesību ievērošana ir priekšnosījums eh, valstī, kas eh, pāriet no terora uz patiesu nākotni. Un mēs aicinam ES eh, e augsto pārstāvi atbalstīt šādus centienus. Paldies, Jatenmākie kundze, nākamā runātāja. Priekšsēdētāja kungs. Šrilankas konflikts iespējams ir beidzies, taču ir palikuši daudz neatbildētu jautājumu konflikta beigas nevienmēr nozīmē to, ka konflikts ir pagājis arī cilvēku prātos un apziņā. Uzvara nav tas pats, kas miers. Ir nepieciešams laiks un pūles un liela apņemšanās, daudz labas gribas, lai atklāti diskutētu par konfliktu. Samierināšanās ir absolūti nepieciešama taisnīgums un tiesiskums ir vitāli svarīgi, lai varētu uzsākt jaunu lapus Šrilankas attīstībā. Šrilankas valdībai ir nepieciešams uzsākt e, izmeklēšanu par starptautiskās e, cilvēktiesību likumdošanas pārkāpumiem un ir jāizmeklē abu pušu pastrādātais. Starptautiskās konvencijas, ko Šrilanka ir parakstījusi, uh, prasa šādu izmeklēšanu, izmeklēšanu par vardarbību, vajāšanu, kas ir notikusi šajā valstī. Tikai atklāta, godīga un tiesiska izmeklēšana palīdzēs pārvarēt šo garo sarežģīto konfliktu, tikai tad šrilankieši varēs turpināt dzīvot mierā dažas grupas, še, mūsu politiskā grupa sveic ANO iniciatīvu un Banki Mūna darbību. Mēs pilnībā atbalstām ANO rekomendāciju šajā jautājumā. Paldies, Jatinmakie kundzei. Hautalas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. 23. maijā 2009. gadā ANO ģenerālsekretārs Banki Mūns un Šrilankas prezidents Raģapaksa parakstīja kopīgu paziņojumu, kurā Šrilanka piekrita, ka tā garantēs uh, Eh, to, ka tiks saukti pie atbildības vainīgie civil, eh, pilsoņu kara laikā, kurš beidzās 2009. gada maijā. Taču šo nolīgumu Šrilankas valdība nepildīja. Pēc tam ANO ģenerālsekretārs izveidoja ekspertu padomi, kura sniegs padomus par to, kā šī situācija būtu risinām. Ziņojums pavisam nesen ir publicēts. Un tajā ir informācija par to, ticama informācija par to, gan valdības spēki, gan tamiltīģeru eh, atbrīvošanas spēki ir pārkāpuši starptautiskos tiesību aktus. Šis ziņojums e, norādīja, ka ir nepieciešams saukt pie atbildības abas puses. Šrilankas valdība noraida šī, e, šī ziņojuma sastāvu, viņu uzska, satur viņu uzskat, ka šis līgums ir neobjektīvs. Tādēļ es uzskatu, ka ir nepieciešams veikt tālāko informācijas ievākšanu nedrīkst diskreditēt starptautisko iestāžu uh, viedokli, kā tas notiek ar ANO viedokli šoreiz. Uh, visiem kara noziedzniekiem ir jātiek vajātiem, neskatoties uz to, no pie kuras puses tie pieder. Paldies! Tagad aicināsim politisko grupu pārstāvis. Pirmā būs Korholas kundze, kas runās tautas partijas vārdā. Paldies, priekšsādātāja kungs! 25 uh, gadus ilga pilsoņu karš Tamil zaudēja, 28 tūkstoši uh, nonāvēto bija un uh, kara beigās bija ļoti asiņainas cīņas. ANO ziņojumā uh, ir rakstīts, ka Tamil uh, tīģeri un arī valsts uh, armijas pārstāvji pārkāpa cilvēktiesības. Tas notika no abām pusēm kara beigās. Tiek runāts par to, ka daudz cilvēku tika nonāvēti, valdība savukārt izmantoja granātas, cīnoties pret tamilu tautības iedzīvotājiem. Ir nepieciešama objektīva informācija. Ir nozīmīgi, ka ANO ir izveidojusi šo izmeklēšanas, šo augsto grupu un aicina Šrilanku konstruktīvi sadarboties. Ir um, absolūti nepieciešama atbildīgi runa, uh, darboties, jo tā ir daļa no izlīguma. Paldies! Paldies! Anna Gomeša nākamā runātāja izteiksies socialistu un demokrātu vārdā. Paldies, priekšsādātāji! ANO ziņojuma secinājumi ir nepārprotami Mēs zinām, cik liels ir upuru skaits un kādas šausmas ir pastrādāts attiecībā pret viņiem no abām pusēm, gan Tamil tīģi ar to ir darījuši, gan arī valdības pārstāvi. Ir nepieciešams veikt izmeklēšanu, tā nav politiska izvēle, tā ir e, obligāti veicama darbība. Valdības Donu. izveidotā komiteja pagaidām nav izrādīsies objektīvi savā darbībā. ANO un Eiropas Savienībai ir jāuzstāj, lai tiek izveidots neatkarīgs mehānisms, starptautisks mehānisms, kas nekalpotu tikai valdības interesēm vien. Tikai tad tiks apmienāts starptautiskās tiesiskuma normas un e, šrilankieši baudīs taisnību. Paldies! E, Bilbao kundze, liberāļu demokrātu vārdā. Paldies! Priekšādā! Paldies, priekšsēdētāji. Šī rezolūcija par cilvēktiesību pārkāpumiem un noziegumiem pret cilvēks, kas notika Šrilankā, ir ārkārtīgi svarīga, jo ir būtiski paust solidaritāti cietušajiem un nosodīt vardarbības aktus. Tāpat līdz ar to mēs bauž, paužam bažas par to, vai būs iespējams veikt neatkarīgu izmeklēšanu un vai tiks sodīti abās pusēs tie, kas atbildīgi par šo konfliktu. Mums šis darbs jāveic tā, lai novērstu konfliktu atkārtošanos. Uh, Šrilankā notika arī civiliedzīvotāju bombardēšana pirms 74 gadiem. Uh, Franko uh, Uh, karaspēks uh, veica šādu bombardēšanu un uh, nogalināja ļoti daudz cilvēku. Pikaso to ir attēlojis savā gleznā un tas ir kļuvis par tādu kā pretošanās simbolu, bet mēs visi gribam, lai tiktu panākts progress samierināšanās virzienā, tāpēc mēs prasam un aicinam, lai Šrilankas valdība turpinātu šo procesu, lai varētu panākt taisnīgumu un nodrošināt mieru un uh, tiesiskumu. Paldies! Deli uh, kundzei vārds zaļo vārdā. Paldies priekšsēdātāji. Uh, ANO ziņojums, kas publicēts 11. aprīlī, izgaismo kara noziegumus un noziegumus pret uh, cilvēci Šrilankā. Konfliktā, kurā piedalījās Raģapaksas spēki un Tamilas tīģeri un neatkarīgie. 2009. gada maijā, jūnijā notika konflikti cilvēki, tik nogalināti eh, tūkstošiem eh, civiliedzīvotāju, un mēs šai sakarībā nevaram pieļaut to, ka ir nesodāmi tie, kas veic šos noziegumus. Raģapaksas eh, valdība ir darījusi visu, lai šis ANO ziņojums netiktu uh, publicēts. Šrilankā uh, prese tiek vajāta, žurnālisti tiek iebiedēti un uh, aizturēti. Galvenās opozīcijas interneta vietnes tiek bloķētas, to dara tiesu institūcijas. Piekļuve bēgļu nometnēm joprojām ir ierobežota, tā skaitā arī apvienotām nācijām. Ir daudz genocīda upuru, un tāpēc mums Steidzīgi ir jānosūta Eiropas parlamenta novērošanas misija uz Šrilanku, lai vērotu, kas reāli notiek uz vietas, un ir jāuzstāj uz galvenajiem principiem, uh, tātad un arī uz tautas un valsts pašnoteikšanās tiesībām. Paldies! Vergiet kundzei vārds. Give you the from Madame Bergia, there is Vērģiet kundzei, vispirms vārds un pēc tam uh, Tanaka kungs uh, zilo kartu ir pacēlis. Vai jūs gribat uzklausīt Tanaka kungu jautājumu, saka priekšsēdētājs? Zilā karta tika pacelta. Yes, are you... When we have blue card... Kad tiek pacelta zilā karte, jums ir jāsaka, vai jūs esat ar mieru uzņemt uh, jautājumu un atbildēt to lūdzu. Jā, tādā gadījumā Tanakungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzklausīju vārdu, franču valodā es saklausīju vārdu uh, genocīds, kas, manuprāt, ir ļoti būtisks un konkrēts starptautiskajās tiesībās. Šrilankas. Uh, valdība, ja viņu nolūks ir bijis tāds, kāpēc viņi ir atbrīvojuši 200 tūkstoši tamilu uh, spēku, uh, tad nevar saukt Šrilankas valdību par valdību, kas uh, īsteno genocīdu, un tāpēc gribētu lūgt, lai uh, Delīkundze atsauc savu izteikumu un apgalvojumu. Delīkundze, jums vārds tagad atbildēt uz šo Tenakunga jautājumu. Monsieur le député. Cienījamais deputāta kungs, es izmantoju šo vārdu kā metaforu, bet gribēju norādīt uz notikušo. Ir, protams, jāpārbauda fakti, bet tas, kas notiek attiecībā uz tamilu minoritāti, to nevar uzskatīt par godīgu uh, aktu. Thank you. Paldies. Van Ordena kungs arī ir pacēlis zilo karti. Vai jūs būsiet ar mieru atbildēt uz jautājumu? Lūdzu, Van Ordena kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Iepriekšējā runātāja teica, ka ir nepieciešama kaut kāda komiteja, kas uh, varētu iesaistīties darbā Šrilanku un uh, izmeklēt, kas noticis uz vietas. Gribu atgādināt, ka Dienvidāzijas delegācija nu pat bija Šrilankā, un es šeit redzu vairāk šīs delegācijas locekļus uh, šeit klātesot zālē, un Māna kungs, mans labs kolēģis, zina par šo braucienu. Mūsu kolēģi acīm redzot neklausās, kas notiek uh, debatēs. Ir cilvēki, deputāti, kas ir bijuši Šrilankā, ir vērojuši. Es nezinu, no kurienes jūs visus šos bezjēdzīgos apgalvojumus ņemat. Delī. Delī kundzei vārds. Vous avez raison. Jums ir taisnība, mēs jau esam nosūtījuši vienu misiju uz Šrilanku, un es atzīstu, uh, ka šī misija veica kolosālu darbu, bet ir nepieciešams likt arī spiedienu. Tas nozīmē, ka mums pilnīgi obligāti ir jāatjauno un jāturpina šāda veida rīcība. Give... Paldies! Tagad došu vārdu nākamajam runātājam, un tā ir Vergiat kundze, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem! Šrilanka ir eh, ļoti cietusi valsts. Pilsoņu karš oficiāli ir beidzies jau gandrīz pirms diviem gadiem, taču mē, un mēs zinām, kādos apstākļos notika šīs kara beigas. Šajā valstī ANO ir izgāzusies kā organizācija. NVO sūtītās ziņas ir ļoti uh, drausmīgas. Tūkstošiem cilvēku ir gājuši bojā šo karu gadu laikā, un šķiet, ka valdības spēki ir um, ķemējuši zonas tā, tik nežēlīgi, ka cilvēki ir bijuši spiest pārvietoties valsts iekšienē. Šrilankas valdība gan mēģina mazgāt balktas rokas un neļauj saukt pie atbildības tos, kuri ir pastrādājuši kara noziegumus. Uh, valdība aizvien samazina to skaitļus, kas tiek publicēti par cilvēkiem, kas ir nogalināti, pārvietoti un kas atrodas nometnēs, viņiem nav ne pārtikas, ne ūdens, ne arī medicīniskās aprūpas. Par tamilu tīģeriem tiek runāts, ka viņi ir e, izmantojuši cilvēkus, cilvēdzīvotājus kā tādu e, dzīvo vairogu taču valdības rīcību tas nekādā gadījumā neattaisno. ANO ir ilgi gaidījis, lai denuncētu situāciju šajā valstī, lai atmaskotu to. Vēl ļaunāk ir tas, ka Šrilankas valdība ir mēģinājusi darīt visu, lai šis ziņojums, par ko mēs runājam, netiktu publicēts, un viņi noliedz tā saturu. Mēs sveicam ANO 11. aprīļa ziņojumu, un šodienas rezolūcija, manuprāt, ir vērsta pareizā virzienā. Es pat gribētu, lai tā iet nedaudz tālāk. Ir pienācis pēdējais laiks starptautiskām tiesību sargājušām iestādēm ieviest kārtību Šrilankā, tāpat kā tas tiek darīts daudz kur citur. Lielas paldies! Nākamais runātājs Paškas kungs. EFT grupa pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Godātais komisāri! Vairākas desmitgadus ilgušais bruņotais konflikts starp valdību un tamilu tīģeriem ir beidzies, taču šīs sadursmes brutāli ietekmēja civiliedzīvotāju dzīvi. Konflikts beidzās 2009. gadā. Pēc konflikta beigām e, Šrilankas prezidents Raja Paksa solīja izpētīt un izmeklēt visus tiesību pārkāpumus gan starptautiskās, gan arī humāno tiesību pārkāpums. Šogad publicētais ANO ziņojums saka, ka abas konflikta puses, gan LTTE, gan arī valdības spēki neaizsargāja civiliedzīvotāju dzīvības konflikta laikā. Neskatoties uz to, valdība nav spējusi šo divu gadu laikā izmeklēt konflikta norisi un konflikta pušu darbību. Šrilankā ir jāiedibina tiesu vara un jāsauc pie atbildības tie, kas nogalina un sakropļoja civiliedzīvotājus šī nežēlīgā konflikta laikā starp abām karojošām pusēm. Paldies! Nākamais runātājs Kačmarika kungs. Godātais priekšsēdētāji, dāmas un kungi! dramatiskie Šrilankas notikumi ir aprakstīti ANO ziņojumā, un tie skaidri parāda, kāda veida problēmas var izraisīt militāras dabas sadursme. Tas, kas notika Šrilankā, pierāda sekojošo, ja mēs cenšamies risināt problēmas ar armijas palīdzību, tad radām daudz citu problēmu, kuras nevaram atrisināt daudz gadu laikā Šeit mēs nevaram runāt par taisnīgu karu. Diemžēl mūsdienu pasaulē jebkurš karš, kaut arī tas liekas taisnīgs un katrai pusē ir savi iemesli, nes neskaitāmus upurus, kas ir absolūti nevainīgi. Un vienalga, lai kāds būtu mūsu definīcija, šie cilvēki ir gājuši bojā un šķiet, ka Šrilankā taisnīgums nav bijis nevienā ne otrā pusē. Uh, Ja mēs vēlamies, lai abas puses samierinātos, kā valdība to apgalvo Šrilankā, tad šai samierināšanai ir jābalstās uz patiesības atklāšanu par notikumiem kara laikā. Nebūs patiesas samierināšanās, ja kara noziegumi netiks atklāti un izmeklēti abās pusēs. Nebūs samierināšanās, ja konflikta puses nesapratīs to, ka viņiem ir jādebatē bez tabū paš, par saviem noziegumiem. Paldies, Klots Morājs! Paldies, priekšsādātāji. Daudzi šeit parlamentā ir iesaistījušies politikā saistībā ar Šrilanku, tāpat arī Šrilankas diaspora un Tamil kopiena īstenos savas kopienas politikas. Šobrīd mēs runājam par uh, ANO ekspertiem un viņu uzticamību, un es šeit parlamentā neesmu dzirdējis nevienu, kurš apšaubītu uh, šī ziņojuma integritāti. Es esmu iepazinies ar šo ziņojumu un esmu ar eh, vairākiem cilvēkiem runājis no abām šīm pusēm. Secinājums ir bijis tāds, ka nevajadzētu eh, sākt izmeklēt šos daudzos apgalvojumus no abām pusēm. Bet ja tas nenotiks, tad kāda būs jēga šādam ziņojumam? Un uh, Tamilu Eh, globālais fórums, viena no diasporas organizācijām, ir norādījusi, ka ticami eh, apvainojumi eh, pret Tamilu tīģeriem arī būtu tādā pašā veidā jāizmeklē. Tātad mums ir ziņojums, pēc kura mums it kā vajadzētu rīkoties, un es uzskatu, ka ir nepieciešams paties, godīgs process, kas nesīs uh, taisnīgumu un nodrošinās samierināšanos Šrilankā pēc ļoti sāpīgas izmeklēšanas, bet šai izmeklēšanai ir jānotiek. Paldies Morāles kungam, un nākošais runātājs ir Andriķienas kundze. Prezident. Priekšsādātāji, ir nožēlojami, ka uh, šī ilgstošā militārā konflikta laikā, kurš beidzās 2009. gadā, apmēram 100 tūkstoši cilvēku tika nogalināti, tā skaitā desmitiem tūkstoši civiliedzīvotāji, lielākā daļa viņu gāja bojā konflikta beigu daļā. Starptautiskā sabiedrībai vajadzētu prasīt stingru starptautisku izmeklēšanu, izmeklējot uh, pamatotu ziņojumus par uh, vardarbību, ko veikušas abas puses. Ir žēl, ka tādas valstis kā Ķīna un Krievija uh, bija pret uh, ANO drošības uh, padomas diskusijām, un ANO ģenerāla uh, sekretāram vajadzētu šai sakarībā veikt stingrāku darbību, izmeklējot šos karu noziegumus. ANO ekspertu panelis ir skaidri norādījis, ka ļoti nopietni starptautisko cilvēktiesību tiesību norma pārkāpumi tika veikti no abām pusēm, gan no valdības, gan no uh, nemiernieku puses, un daži no šiem pārkāpumiem būtu definējami kā kara nozieguma un nozieguma pret cilvēci. Tāpēc es arī prasu, lai tiktu nodrošināts startautisks uh, tiesiskuma mehānisms, kā to prasa ANO uh, ziņojums. Paldies! Thank you! Paldies! Tagad pārējiem pie brīvā mikrofona sadaļas. Diemžēl mums ir laiks tikai diviem runātājiem un apmēram desmit ir pieteikušies, tāpēc es eh, eh, dažu, došu vārdu dažiem no jums, bet ne visiem. First of all, I give the floor to Madam Esaja. Esajas kundze pirmā. Arvoisa puhemies, hyvä komissari. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs. Ano, ziņojums. Uh, parāda, ka 25 gadu ilgais pilsoņu karš bija ļoti asiņains. Tūkstošiem civiliedzīvotāji tika nogalināti. To izdarīja gan valdības spēki, gan arī tamilu tīģeri. Daudz civiliedzīvotāji tika padzīti no viņu dzīves vietām un notika ļoti nopietni cilvēktiesību pārkāpumi. Tagad ir sākušās izlīguma sarunas. Ir nozīmīgi lai eh, kara noziegumi tiktu izmeklēti un tas notiktu bezparteiski ANO vadībā. Rezolūcija ir izsvērta un es eh, aicinu to atbilstīt, jo šis atbalsta arī izlīgumu un mieru. Paldies! Nākošais runātājs Kunaš, Kutaškungs. Paldies! Paldies priekšsēdētājs ANO. Uh, ziņojuma rezultāti tika publicēti 25. aprīlī. Runa iet par ļoti smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un starptautisko tiesību pārkāpumiem. Tos veica gan valdības pārstāvji, gan arī nemiernieki. Karš ilga vairāk nekā 20 gadus. Valdības pārstāvi nogalināja ļoti daudzus, valdības spēku nogalināja ļoti daudzus bombardējot. Tika bombardēts gan slimnīcas, gan arī ANO. Uh, um, iestādes un um, no otras puses cilvēki tika izmantot burtiski tā kā dzīvais uh, vairoks. Tāpat kā iepriekšēji runātāji, es atbalstu to, lai tiktu izveidot neatkarīgi izmeklēšanas mehānismu, lai varētu izmeklēt padarītos noziegumus, ir nepieciešama bezparteiska un caurskatāma izmeklēšana, lai uh, atbildīgie par šiem ļoti smagiem noziegumiem tiktu sodīti. Paldies! Grēms Vatsons, nākamais runātājs. You, Paldies, priekšsēdētāji. Šis ziņojums ir ļoti pamatīgi sastādīts, pamatojoties uz faktiem. Uh, Vēlreiz gribu teikt, ka pirmais, kas iet bojā kara laikā, ir patiesība. Šajā ziņojumā, diemžēl, nav skaidri parādīts, kādas politikas ir jāievieš, lai sadziedātu šo valstu. Pārāk daudz valsts pārāk ilgu laiku novērsās no tā, kas notiek, izlikās neredzam to, un tagad ir nepieciešams visiem kopīgi ieviest pareizu politiku. Šeit es domāju starptautisko sabiedrību, ka, kam ir jācenšas panākt to, lai tiktu panākts taisnīgums visiem tiem, kur šis karš tik briesmīgā veidā ir skāris. Paldies! Romē vai Roeda kungs, lūdzu, nākamais. Paldies! Vatsona kungs pilnīgi pareizi teica, jebkura veida karā, it īpaši šajā, te pirmais upurs ir patiesība. Šajos konfliktos ļoti liela upura tiek nesti civiliedzīvotāju vidū, ANO komiteja skaidri parādīs, kā atbildīgas abas puses, gan valdība uh, ļoti lielā mērā, gan arī Tamilu tīģeri. Un ir jāizmeklē nozieguma abās pusēs. Nav iespējams veikt labu un patiesu izmeklēšanu tad, ja e, izmeklēšanas komiteja būs valdības izveidot. Un tas ir tas, ko mēs prasam. Mēs prasam neatkarīgas komitejas izveidošanu, kas e, izmeklē šos notikumus, kurus nosauc ANO ziņojums, proti kara noziegumi un noziegumi pret cilvēci. Ja tas netiks tā darīts, tad nebūs nekāda risinājuma, jo miers nav atdalāms no tiesiskuma un taisnīguma taisnība un patiesība noskaidrosies tikai tad, ja būs neatkarīga izmeklēšana. Paldies! Pēdējais runātājs Tanuka kungs, priekšsādātāja kungs. Beidzot, Šrilankā ir miers pēc tam, kad ceturdaļ gadsimta ir bijis teroristu darbība. Tur ANO ziņojums par uh, abām pusēm ļoti kritiski izsakās, un tajā ir ļoti daudz faktu ziņojumu pieeja. Un šķiet, uh, kritizē valdības mēģinājumus rast patiesību un arī valdības izveidoto komiteju. Vairāk nekā 200 tūkstoši tamilu, kas bija ieslodzīti nesen, ir atbrīvoti. Protams, ir jāsoda valdība, ja tā vajā civiliedzīvotājs. Taču tā nebija tīša valdības politika. Es gribu atgādināt, ka tamilu tīģeri atteicās padoties, viņi izvēlējās asins pirti kā savu izējas stratēģiju, un tas ir drausmīgi. Un tagad ir tādas sekas, ka starptautiskā sabiedrība vilcinās, nav izšķirīga savā rīcībā pret Šrilanku. Tanīpat laikā arī Čī, Ķīna ir kļuvusi par Šrilankas tuvāko aizstāvi. Anu gribētu atgādināt kolēģiem, ka Čī, Ķīnas paša cilvēka tiesības sniegums nav izcils. Paldies, Tanakungs! kungs! Tagad dosim vārdu komisāram Andoram. Um, dzirdēsim komisijas viedokli. Uh, Paldies, priekšsādātāji. 25. aprīlī 2011. gadā ANO uh, publicēja ekspertu paneļa ziņojumu. Uh, šos eksperts bija norī, nozīmējis ANO ģenerālsekretārs. Uh, un uzdevums bija noskaidrot uh, atbildīgos par Šrilankas konfliktu. Uh, panelis uh, nāca klajā ar uh, pamatotiem uh, Uh, nostādījumiem, un uh, ja tie uh, tiks atzīti par pareiziem, tad varēs secināt, ka Šlirankas militārie spēki un arī Tamil tīģeri ir veikuši pārkāpumus, daži no tiem ir kvalificējami kā kara noziegumi un citi kā noziegumi pēc cilvēks. Panelis izsaka arī rekomendācijas ANO ģenerālsekretāram un Šrilankas valdībai, un šis eksperta panelis saka, ka mēs uh, Eh, gribam nodrošināt eh, konstruktīvu eh, sadarbību starp ANO ģenerālsekretāru un Šrilankas valdību. Ieteikumos ir aicināts nodrošināt patiesu izmeklēšanu no Šrilankas valdības puses un tiek aicināts izveidot arī neatkarīgu izmeklēšanas mehānismu. To varētu darīt ANO ģenerālsekretārs. Ģenerālsekretārs ļoti uzmanīgi izskat šo ziņojumu un rekomendācijas un uh, augstais komisārs cilvēktiesību jautājumos ir, jūcis, ir lūdzis Šrilankas valdību uh, nodrošināt uh, taisnīgumu. Šrilankas valdība no savas puses ir noraidījuši ziņojumu uh, ļoti skaidri. Augstā pārstāve Katrīna Eštona šonadēļ ir nākus klajā ar deklarāciju Eiropas Savienības vārdā un ir atkārtojis Eiropas Savienības viedokli, ka ne, nepieciešams neatkarīgs process, lai izmeklētu Uh, šos apvainojumus un apgalvojumus, un tikai tādā veidā ir iespējams nodrošināt mieru Šrilankā. Augstā pārstāve ir uzsvērusi, ka atbildīguma princips ir ļoti svarīgs nacionālās samierināšanās procesā Šrilankā, tāpēc Eiropas Savienība cer, ka Šrilankas valdība atzīs uh, konstruktīvos konstatējumus ziņojumā un uh, Uh, Šrilankas valdība tiek aicināta sadarboties ar ANO ģenerālsekretāru attiecībā uz šī ziņojuma saturisko pusi. Paldies komisāru kungam, un ar to mēs noslēdzam debats par Šrilanku, un balsosim par šo rezolūciju pēc debatēm. Mūsu nākamais darba kārtības jautājums ir Azerbaidžāna. Un es dā, dodu vārdu Vergiet kundzei, kura uzsāk šīs debatas. Priekšsēdētāja kungs runāja pirmā